Eiropas parlamenta vārdā vēlos izteikt līdzjūtību terorisma uzbrukuma upuriem, kristiešiem. Turpinās kristiešu vajāšana, uzbrukumi Filipīnās un arī vakar notikums, kur vairāk kā desmit cilvēki gāja bojā. Uh, Eiropas parlaments saka, pietiek. Mēs nevaram vienkārši noskatīties uz to, ka cilvēki tiek vajāti balstoties tikai un vienīgi uz viņu reliģiju. Mums ir jāliek sadzirdēt mūsu balsus. Tālāk attiecībā uz cīņu pret terorismu ir jāpiemina ISIS un Boko Haram uzbrukumi pirmdien Kambulā un Kandahārā, Kabulā un Kandahārā vairāk kā 25 cilvēki gāja bojā, no tiem 11 bērni. Bojā gājuši vidu žurnālisti, humanitārās palīdzības darbinieki. Savukārt Nigērijā vakar Boko Haram nogalināja vairāk kā 60 nevainīgu cilvēku. Tāpēc mums ir nepieciešams starptautiskā vidē ciešāk sadarboties, lai apkarotu terorismu un veicinātu mieru pasaulē.